demokrāts. Esat ar mieru tā darīt. Ļoti labi. Tad arī sāksim. Ar Alistaru kungu lūdzu. Viņam ir tikai viens skaidrojums, cik es zinu. Alistair kungs dod jums vārdu. Jūs skaidrosiet balsojumu par Kasakas ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ikdienas aizvien vairāk no maniem vēlētājiem saprot, ka viņi nevar vairs savilgt galus kopā. Un tad es paņemu šādu te ziņojumu, kas sakas ziņojumu, un es redzu, ka 1,6 miljardi eiro, kas ir nodokļu maksātāja nauda, ir iztērēti Eiropas parlamenta labā. Tālāk es lasu, ka 1,3 miljoni eiro ir izšķiesti pol uzturot politiskās partijas Eiropas parlamentā. Lasu tālāk Es redzu, atkal kārtīgi reiz tiek apstiprināts, ka par 30% tikšot samazināti CO2 izmeši līdz 2020. gadam, bet nekur nav ne ar pusvārdu minēts tas, ku, no kurienes nāk visbriesmīgākie izmeši. Proti no tā, ka mēs 12 reizes gadā braucam uz šejienu, uz Strasbūru. Šis ziņojums ir pretīgs un drausmīgs. Viņš mūs uh, vēlreiz atmasko. Gracias, senor Alister. Paldies, Alister kungs. Sinotas kundze. Par to pašu jautājumu lūdzu. Vienu minūtu. Viena minūte. Viņas nav zālē. Korbet kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pieminēt kontekstu Alister kunga teiktiem. Eiropas parlaments katram pilsonim maksā 1,74 mārciņas, un es lietoju šo mērvienību Alister kunga labā. Salīdzinājumam var teikt, ka apvienotās karalistes parlaments izmaksā ikvienam uh, apvienotās karalistes pilsonim 5,57 mārciņas gadā, Lordu palāta 1,75 mārciņas gadā katram apvienotās karalistes pilsonim. Citiem vārdiem sakot, šo parlamentu ir daudz lētāk uzturēt. Taču tas nenozīmē, ka mēs drīkstam atdusēties uz lauriem. Protams, mums ir jābūt ļoti vērīgiem, mums, protams, jāsamazina izmaksas izmaksas. Tas, ko Alistera kungs teica par 12 plenārsesijām gadā un cik tas iznāk dārgi, ka mēs braucam uz Strasbūru, Tas, protams, ir ļoti pareizs novērojums, taču šis lēmums eh, nav, netiek izlēmts šeit Eiropas parlamentā. Šo lēmumu var pieņemt dalību valstis. Diemžēl Edinburgā Džona Mēģora vadībā dalību valstis vienojās, ka Eiropas parlamentam ir juridisks pienākums 12 reižu gadā braukt uz Strasbūras. Gribētu aicināt dalību valstis pārskatīt šo lēmumu. Paldies, Korbet kungs, lūdzu nesēdieties. Turpiniet, lūdzu, savu skaidrojumu tagad par Sondergārda ziņojumu, jo jūs gribējāt izteikties arī par to. Lūdzu. Okay. You, Labi, paldies, priekšsēdētāja kungs. Astrid, lūdzu, apsēd. Astrid, please, Mr. Corbett. I, I continue, right. Vārds Korbet kungam, saka priekšsēdētāja. Jā, es runāšu par budžeta izpildu 2007. gadā padomē. Atkal man jāpiemina džentlmeņu vienošanās, kas tika pieņemta pirms tiešajām vēlēšanām, ka parlaments un padomi ir divas eh, budžeta lēmējiestādes un katra pilnībā patur atbildību par iekšējo budžetu. Uh, Un mēs neskatāmies uz otras iestādes budžetu, iekšējo budžetu un nekritizējam to. Es domāju, pienācis laiks šo džentlmeņu vienošanos pārskatīt. Viens no iemesliem ir tas, ka padomes budžetā šobrīd ir iekļauti, ne, iekļaus ne tikai tās iestādes administratīvais budžets, bet arī dzen tas budžets, kas potenciāli nākotnē varētu būt daudz plašāks, proti tas ir budžets kopējai ārējai un drošības politikai. Džentlmeņu vienošanās nekādā gadījumā nebija paredzēta dažādām izpildu funkcijām. Es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks mums uzsākt sarunas ar padomu, lai pārskatītu šo džentlmeņu vienošanos. Paldies par uzmanību. Uh, Lulings kundze, jums vārds par Kasakas ziņojumu, lūdzu. Oui, euh, Jā, es atturējos balsojumā par Eiropas parlamenta budžeta izpildes apstiprināšanu sakarā ar to, ka šajā ziņojumā ir daži eh, punkti, kas ir iedvesmojušies no dezinformācijas un nepatiesībām, ko izplatā plašsaziņas līdzekļi un e, kā atsevišķi e, delegāti. E, Kons Bendits gulēja saldā miegā, tad, kad tad, kad viņam vajadzēja uh, uzstāties, bet tagad viņš runā par pensiju fondiem, kas attiecas uz uh, pensionētiem ļaužiem, uh, bāriņiem un tā tālāk. Ja viņš uzskata, ka parlamentāriešiem, kas iesaistīti pensiju fondā, nevajadzētu piedalīties balsojumā, tad, tad viņam labāk vajadzētu sakot savu durvju priekšu. Un eh, runājot par mūsu budžetu, budžetu. Eh, šeit tiek finansēts kompensācijas nepieciešama caurskatāmība, lai, piemēram, piecu gadu laikā viņam būtu vajadzējis vismaz reizi parādīties tajā komitejā, kurā viņš ir loceklis, un viņš to nav darījis. Likumdošanas darbs šajā mājā. Uh, tas nenozīmē, ka var tikai kon preses konferences uh, rīkot, vajag darboties diskrētāk. Uh, Bet, eh, teiksim, nu, kā, eh, no 68. gada aktīvistam neko citu no viņa laikam nevaram sagaidīt. Un ja šeit kaut vārdi nāk no uh, grupas priekšsēdētāja mutes, kas, kurš ir juridiski atbildīga persona parlamentā, nu, tad, uh, tad tas vispār būtu jāiegravē akmenī, ko, ko drīkst un ko nedrīkst. Gadātie kolēģi! Tagad par Fjellnera ziņojumu par aģentūrām izteiksies Kalahan kungs. Viņš grib skaidrot arī savu balsojumu par tikau ziņojumu, par kravu pārvadājumiem. Un tāpat arī viņš grib skaidrot vēl trešo ziņojumu. Nu, tā Kalahan. Ah, his... ah, Kalahan kungs nav zālē, izrādās tad arī nedosim viņam vārdu. Entonces, no, venga, vamos a ver. El informe Fielner sobre la... Godātie kolēģi, Fielner ziņojums par aģentūrām. Kalenkungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mēs tikko kā nobalsojām par finansēm dažādām aģentūrām, arī robeža aģentūrai, medicīnas aģentūrai, es nezinu, kā tās citas sauc, aviācijas drošības aģentūra un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Man šķiet, ka tur varbūt trīs iebildumi ir eiroskeptiķu iebildes, ir juridiskās iebildes un demokrātiskās. Par eiroskeptisko es šeit nerunāšu, jo skaidrs, ka šīs lietas vispār nav jādara e, Eiropas līmenī. Juristiem arī ir ļoti skaidri uh, argumenti. Visām šīm aģentūrām Lisabonas līgums pie, piedāvā juridisko bāzi, bet šobrīd šāds juridiskās bāzes nav. Bet demokrātiskais arguments, manuprāt, varētu uh, būt uh, iedarbīgs attiecībā uz federalistiem pat. Ja šāds parlaments noslēdz lēgu, lēmumus par tā ikdienu, uh, ikdienas darbības veikšanu kaut kādam ārējām organizācijām, šīm šīm aģentūrām, kurās mēs vispār neierodamies, mēs ceram, ka viņi ieviesīs mūsu politiku un nekontrolējam to, tad mēs demokrātiju samazinām. Eh, tā ir varas devolūcija, ja mēs nododam daļu no savas varas un pilnvarām eh, ārējām aģentūrām. Es domāju, ka līdz ar to demokrātija atkāps. Federālistiem, neiroskeptiķiem šeit vajadzētu būt viensprāts par šo jautājumu. Paldies! Sirija Ovīra nākamā runātāja. Viņai ļoti daudz ko teikt par daudziem ziņojumiem. Es gribētu aicināt eh, Sīriju kundzi. Visas šīs te iebildes arī tūlīt pati paskaidrot, visus šos balsojumus izskaidrot vienā runā. Paldies, priekšsēdētāji. Man, Sirī, mans vārds, uzvārds ir Birīd. Paldies. Paldies. Jā, man ir vairāk skaidrojumu, nekad to neesmu darījis iepriekš, bet es uzskatu, ka to darīt ir ļoti svarīgi šodien. Vispirms es vēlētos runāt par uh, Gozēs kunga ziņojumu, par kuras balsoju, bet es atbilstīju arī transporta komitejas grozījums, jo es uzskatu, ka divas regulas, kur mēs varam atrunāt šos jautājumus. Uh, ka tās ir jāpieno vienā, un tas tiešām ir ļoti pamatojami ceļš uz demokrātiju un administratīvās lūk samazināšanu. Tad Kauskunga ziņojumu, jo tas mums arī palīdz izveidot jaunas noteikumus, konsekventāk šajā jomā ir sevišķi ņemot vērā šī aptvēruma joma starptautisko aspektu Un būtu arī jādomā par iespēju arī paneirovis izmeklēšanu, lai mēs varētu aizsargāt mūsu klientus pret uh, negodīgu konkurenci. Par grošu ziņojumu arī atbalstīju to, jo te ir runa par pārvadājumiem. Uh, Un ļa, tas ļauj arī uzlabot efekti, tir, efektivitāti šeit tirgus, samazināt administratīvos slogu izmaksas un nodrošināt arī taisnīgā konkurence. Un, manuprāt, tā vietā, lai mēs integrētu Eiropas vienoto tirgu, mums būtu arī jāceļ jeb kādi šķēršļi tiecībā uz dalību valsts iekšējo tirgu darbību. Un, Tad arī par ēku energoefektivitāti KO ziņojums. Man ceru, ka tas ļauj apzināties arī izaicinājums 20% enerģijas samazinājums, ja padaram ēkas energoefektivitātes. Kas attiec uz investīcijām šajā jomā, tad tas ļautu arī atveseļot Eiropas ekonomiku, jo tādējādi mēs radām ļoti daudz darba vietu, varbūt nekā vairāk, kā veicot investīcijas tradicionālajās infrastruktūrās. Manuprāt, šis būtu labākais veids, kā Eiropas Savienība var arī sasniegt uh, emisiju samazinājumu mērķus un arī radīt vairāk darba vietu un samazināt mūsu palielinošo uh, atkarību no ārējiem enerģijas avotiem. Un tad par Gozes kungu ziņojumu kredītvērtēm aģentūras arī to atbalstīju, jo problēmas šajā jomā, jo īpaši runājot par pāraudzību, tās ir radījušas uh, globālu ekonomisko krīzi. Uh, šo kredītu uh, vērtējuma aģentūras aktivitāšu joma ir uh, globāla, bet tās ļoti bieži atrodas ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to man ir jautājums, cik tad efektīvi var darboties šīs tiesība akts, lai varētu mazināt šādu veidu problēmas un kā labāk sadarboties ar trešajām valstīm šajā jomā. Un ziņojums par pasažieru tiesībām ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdens ceļiem. Arī ar, Regulējums šajā jomā ir ļoti nepieciešams, un tas ļauj arī palielināt uh, Eiropas pasažieru tiesības un nodrošina arī vienotas tiesības un iespējas mūsu patērētājiem, kur izmanto šādus transporta veidus. Albertīnī ziņojums autobusu pasažieru tiesības arī to atbalstīju, jo Šajā ziņojumā atrunātie pasākumi ļaus arī iznīdēt netaisnību Eiropā šai jomā. Un tas jau šodien notiek attiecībā arī uz pasažieriem, kuri izmanto gaisa un dzelzceļa transportu. Ir arī noteikti pienākumi. Uh, Manuprāt, ir vajadzīgs vairāk laika, lai viņi savas aktivitātes uzņēmumu varētu arī saskaņot ar jauniem noteikumiem. Un par šo inteliģentu transportu sistēmu ieviešanu Hans Jensen ziņojums. Šīs sistēmas ir pierādījušas, ka tās ir efektīvas un pārvedājumi šīs sistēmas var padarīt drošākas un sasniegt arī politiskos mērķus, jo īpaši padarīt transportu par daudz ekoloģiskāku jomu. Tādēļ arī atbalstīšu šo ziņojumu. Ulriks Stokman ziņojums Marko Polo 2 programma. Arī to es atbalstīju, jo tādējādi mēs varēsim samazināt eh, sastrēgumus, uzlabot vides kvalitāti, veicināt arī stāvvietojamību bet esmu nobežījusies par to, ka katru gadu projektu skaits un finanšu resursi tiek mazināti. Katru gadu tie samazinās. Un Dušana kunga ziņojumu arī atbalstīja, jo dzelzceļa transports spēlē ļoti svarīgu lomu Eiropas dzelzceļa tīklā, jo īpaši arī šodien par spīti tam, ka uh, preču pārvedājumi eh, dzelzceļu tiek samazināti. Var piekrist ziņotājam. Šīm tiesību akts ir jāsagatavo tādējādi, lai dzelzceļu pārvedājumu sistēma varētu būt efektīva visiem tā lietotājiem nākotnē. Šorīt mēs runājām. Teic. Runājām arī par veselības pakotni. Balsojām par ziņojumu par pacientu tiesībām. Pārobežas līdz aprūpē atbalstīju šo priekšlikumu, jo uzskatu, ka pārāk ilgi parlamenta deputāti apvienojas ar to, ka juristi šeit radīja likumus Uzskatu, ka Eiropas pilsoņi ievēlētajiem deputātiem ir jāveic šis darbs. Ir laiks, lai mēs pieņemtu šo direktīvu. Traketēlis ziņojums par atajām slimībām. Turpinām runāt par pacientu tiesībām. Reto slimību jumā atbalstīja ziņojumu, bet neatbalstīja 15. grozījumu, jo Te jau mēs atgriežamies iepriekšējā sanā, eh, gadsimtā un, un politikai nevajag iejaukties ģenētiskajā pētniecībā. Puskavā. Oli. Tagad ziņojums par uh, eh, satiksmi pilsētā, jo te tra transports spēlē ārkārtīgi lielu lomu pasažieru un preču pārvedājumos. Tādējā tiešām ir laiks eh, sagatavot atsevišķu stratēģiju šai jomā. Un visbeidzot, jāmin Annas Jensene ziņojums par internetu transporta sistēmu. Šajā ziņojuma centrā ir sēdarbības un standartizācijas jautājumi. Uzskaits, ka Šis ziņojums ir ļoti svarīgs un to vajag atbalstīt. Labasēr, senjor Hanen. E... Godātie kolēģi, tālāk. Hanen kungs, atvainojiet, es nezināju, ka jūs gribat skaidrot otro ziņojumu par dažādām kvalifikācijas aģentūrām. Jā, priekšsēdētāji kungs, paldies. Šodien mm, ir arī mūsu nacionālā dzējnieka dzimšanas dienu. Viņš ir vislielākais no visiem rakstniekiem, ko varbūt pasauli ir kādreiz redzējuši. Es runāju par Šekspīru. Šekspīra darbos, lai arī kas, e, ka, ko to skatītos, vienmēr viņš redzēs kaut ko no savas pieredzes šajās lūgās. Un man tagad gribētos citēt Ričārdu II, kur ļoti skaisti ir aprakstīts mūsu budžeta problēmas un arī situācija Eiropā. Pirmkārt par budžetu. Šekspīrs saka, ka šī dārgā, dārgā zeme ir tagad visiem iz, eh, dot, dot visādiem īrniekiem un pusgraudniekiem. Un tālāk Šekspīrs runā par Lisabonas līgumu un konstitūciju. Viņš raksta, ka Anglijas krastus apskalo uh, jūra un tā varētu lepoties ar to, bet šobrīd viņai ir uh, ka, to pārvalda kauns tādēļ, ka um, uh, to ir iekarojuši iekarotāji no citām zemēm zemēm. Labāku aprakstu pašreizējai situācijai priekšēdātājs nevarētu izvēlēties. O, paldies! Es nezināju šīs ļoti labās uh, rečitatīvās uh, īpašības un talantu kā dzējas lasītājiem, Hanan kungs. Pat tālāk par tikau kundzes ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, kad mēs e, balsojam Eiropas parlamentā, tad vienmēr mums jābūt drošiem par to, ka mēs rīkojamies morāli, nevis amorāli. Ir ļoti labi runāt par energoefektivitāti. Man nav nekādas problēmas, ka šis jautājums tiek izskatīts vietējā, nacionālā, reģionālā vai Eiropas līmenī. Vairumā gadījumu to jautājumu varētu atrisināt pašvaldību līmenī, taču ļoti labi ir apmainīties ar paraugu praksi. Mēs uzņemamies uh, līderlomu, taču mums jābūt līderiem arī no morālā viedokļa. Kā mēs varam runāt par energoefektivitāti, ja mēs joprojām turpinām darboties divās parlamentā ēkās? Viena ir Briselē, otra Strasbūrā. Un kā ir ar CO2 izmešiem šeit ceļojot uz Strasbūru? Ir desmitiem tūkstoši tonu CO2 izmešu katru gadu, ko mēs ģenerējam. Ir jābeidz šī liekulīgā rīcība, ir jāparāda, ka mēs esam līderi šajā jomā un jāslēdz parlaments, kas strādā Strasbūrā. Paldies! Jūs gribat izteikties arī par Bovis ziņojumu, Kamalkungs. Jā, iesākumā es gribētu izteikt savu apbrīnu kolēģim Džonam Bovisam. Es gribētu, tāpat kā citi deputāti, arī viņam novēlēt ļoti ātru izvesaļošanās. Paldies Dievam, viņš varēja izmantot citas valsts veselības aprūpas sistēmu. Viņš ir Britu pilsons un viņš izmantoja lieliskās Bēļģu veselības aprūpas eh, sistēmas. Es domāju, ka tie jau ir soļi pareizā virzienā, lai visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā būtu iespēja pieņemt lēmumu par to, kur viņi vēlas baudīt veselības aprūpi. Mēs varam pētīt dažādu slimību izārstēšanas rādītājs dažādās valstīs. Ja pacientiem būtu šāda informācija, ja viņiem būtu iespēja izvēlēties, kurā valstī viņi ārstēsies, kur tas būs vislabāk, tad tas būtu lielisks solis pareizā virzienā. Protams, ļoti bieži šeit pieceļos, kritizēja dažādas in iniciatīvas, kas tiek uh, apspriestas, taču šis gadījums gan ir pozitīvs. Mēs tiešām gaidām, ka Eiropas Savienībā būs labāka pakalpojuma un vairāk izvēles pilsoņiem. Paldies, Roitovs kundze, grib skaidrot savu balsojumu par Kasakas ziņojumu un arī par Krolī ziņojumu. Roitovs kundze dod vārdu jums. Paldies! Priekšsēdētājs nebalsoja par, kas sakas ziņojumu. Ziņojumā ir runa arī par Eiropas parlamenta deputātu brīvprātīgo pensiju fondu. Es šajā fondā arī piedalos, gribēju izvairīties no interešu konflikta un tādēļ atturējos balsojumā par šo ziņojumu. Gribētu, lai sesijas protokolā jūs ierakstītu, ka es nebalsoju arī par trakatelis ziņojumu, un tas bija bioētisku apsvērumu dēļ. Priekšsēdētāji, vai jūs mani klausāties? Tad es turpināšu. Tā tad es runāšu par trakatelis ziņojumu. Lūdzu, ierakstiet protokolā, ka es nebalsoju par trakatelis ziņojumu. Tālāk par Kraulī ziņojumu. Es balsoju pret šo ziņojumu, jo tas nebija konsekvents. 40, 50 gadu garumā autortiesības vajadzētu regulēt, bet priekšlikums nav pietiekami labs. Es domāju, ka mums ir labāka likumdošana vajadzīga, ir nepieciešams arī noteikt noteikums, kā uh, autora asociācijas ievāc autora atliecību. Tikai 2% no visiem ienākumiem saņem paši mākslinieki visu pārējo, uh, vispārējos ienākumus sadala savā starpā skaņierakstu studijas. Es domāju, ka e, šīs priekšlikums tikai kaitētu jauniem māksliniekiem, tāpat arī nodokļu maksātājiem. Tas kaitētu arī arhīvu un bibliotēku darbībai. Tas neveicinās audiovizuālās situācijas sakārtošanu. Paldies, Roitovs kundze! Furē kundze! Grib skaidrot savu balsojumu par Jensenas ziņojumu un arī par Dušona ziņojumu. Lūdzu, dodu vārdu abiem skaidrojumiem. Merci, Paldies, priekšsādātāji. E, par Jensenas ziņojumu es balsoju pār, e, kur ir runa par inteliģentām transporta sistēmām. Šīs direktīvas mērķis veicināt sadarbspēju transporta jomā inovācijām ir jātop iedrošinātām transporta jomā, jomā lai nu- garantētu uh, transporta drošību. Uh, Ehm, mums, mēs to nepanāksim citādi kā vien tad, ja tas tiks nodrošināts visā Eiropas telpā. Ehm, mums ir jāsamazina bojā gājušo skaits uz Eiropas ceļiem, samazinot e, smagu gadījumu skaitu. Eiropas Savienība ir nospraudusi kā e, mērķi, e, nospraudusi līdz 2010. gadam samazināt salīdzināmā 2000. gadu bojā gājušo skaitu divas reizes. Ceļu satiksmes drošības eh, jomā mēs pirms mēnešiem jau eh, balsojām, bet Eiropas Savienības ministri vēl nav par to nobalsojuši. Eh, tas palīdzētu mums piemērot sankcijas tiem automobīlistiem, kas pārkāpj noteikumus. Neatkarīgi no tā, kur ir reģistrēta mašīna. Uh, Tagad par uh, Duhona uh, ziņojumu, par uh, ko, uh, Eiropas dzelzceļa tīklu. Uh, Eiropas dzelzceļam ir jābūt konkurētspējīgam Es um, um, domāju, ka tas palīdzēs mums uh, um, veicinās kravu pārvadājumus pa dzelzceļu. Uh, runājot par dzelzceļu pārvadājumiem, situācijā pašlaik nav apmierinoša, uh, netiek ievēroti laika grafiki, un tas ietekmē uzņēmumus, kas grib transportēt savas preces pa dzelzceļu. Tā ir daļa no preču pārvadāšanas ceļa. Uh, Šeit varam izvairīties no CO2 emisijām un izvairīties arī no sastrēguma palielināšanas uz ceļiem. Es ceru, ka Savienības dalību valstu ministri ņems vērā to, to pamatvirzienus, ko ir nospraudušie Eiropas parlamenta deputāti. Paldies! Un tagad vārds Pasaulta kungam par Trakatelis kunga ziņojumu. Priekšstādātāja kungs, es balsoju pret Trakatelis kunga ziņojumu. Uh, ņemot vērā šo skandalozo 15. grozījumu, kurā ir runa eh, par slimību ārstēšanu, sajaucot to ar eigēnismu. Cilvēkam ir tiesības dzīvot, un tās ir tiesības, kas šeit pilnībā tiek apšaubītas radikālā veidā ja kāda persona ir slima, tad tā it kā nebūtu tiesība dzīvot un izdzīvot. Tālāk jau ir runa par medicīnu un ārstēšanu, un šāda pieeja ir absolūti nepieņemama. Šis grozījums ir pilnīgi skandalos un parāda sliktā gaismā Eiropas parlamentu, kam vajadzētu aizsargāt ētiku. Paldies! Paldies, eh, eh, Poselt kungs, un tagad nākamais ir Odī ziņojums. Es eh, nobalsoju pret budžeta izpildu, tā ir pirmā reize. Un es gribētu paskaidrot, kāpēc. Eh, jo eh, šeit ir runa par to, kā komisija strādāja pie Rumānijas, Bulgārijas pievienošanās jautājumiem. Mēs saskārāmies ar lielām grūtībām Rumānijā, Bulgārijā, ar korupcijas problēmām, ar eh, pa pazudušiem finansējumiem. Un mēs sākām iesaldēt šos fondus un tika izvietoti kontroles mehānismi, taču bija daudz e, trūkumu un gan arī mūsu tiesu sistēmā, un tāpēc es domāju, ka tas būtu kā noderīgs vēstījums e, komisijai. Vai komisija būtu rīkojusies e, efektīvāk, ņemot vērā iegūtos e, e, sistēmas. Un šeit ir runa par to, ka ir jāsakārto esošās problēmas un, un jāatrisina grūtības. Paldies! Un tagad līdz pulksten trījiem mēs sēdi pārtraucam.